Can you take your seats so that we... Lūkšu visus ieņemt vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Es zinu, zinu, ka sākam agrāk nekā parasti. Sākam jau divos trīsdesmit, nevis trijos. Dažādi iemesli dēļ pārsvarā efektivitāti vēlamies šādi uzlabot. Bet, ja jūs esat gatavi un esat ievietojuši balsošanas kartītes iekārtās, tad mēs varētu sākt balsošanu. We, uh, uh, for... Vispirmām kārtām balsosim par atzinumu attiecībā uz globalizācijas pielāgošanas fonda piemērošanu attiecībā uz Air France. Tas ir personāla balsojums un sākam balsot tagad. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 balsis par, viena balss pret. Tālāk otrais atzinumu projektu vēstules m, mm, punkts arī par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Tehniskā palīdzība pēc komisijas iniciatīvas. Sākam balsot ar personālu balsojumu par šo otru vēstuli attiecībā uz EGP.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 Yes. Uh... Un tātad par mutiski atbildamu jautājumu par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību. Tas ir mūsu pēdējās sanāksmes ar koordinatoriem darba rezultāts. Kas par? Jā, tas ir pirmais grozījums. Par? Pret? Atturas pieņemts. Otrais grozījums par? pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Otrais grozījums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts 21 balss par, 16 pret. Gala balsojums par šo mutisko jautājumu grozītā versijā. Saka, tas ir elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37 balsis par, neviena pret. Kādā secībā priekšsēdētāji īsti nesaprot? But why don't I have a vote in this? Thank you. Um... Paldies. Tālāk Bekera kunga ziņojums - sociāli un uz solidaritāti balstīt uzņēmumu statūti. Piektais kompromiss grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums par? Pret? Atturas pieņemts. 15. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 37. par, pret, atturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts tomēr. 22 balsis par, 18 pret. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturs pieņemts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturs noraidīts. 10. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 18. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 65. grozījums par pret atturs noraidīts. 11. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 12. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 79. grozījums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturs pieņemts. 13. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 16. kompromis grozījums par, pret atturs pieņemts. 19. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts. 92. grozījums par pret atturs pieņemts. 96. grozījums par pret atturs pieņemts. 14. kompromisa grozījums par pret atturs pieņemts pieņemts. 99. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 20. kompromis grozījums par, pret, atturs pieņemts. 103. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 17. kompromis grozījums par, pret, īsti nevarēja redzēt. Vēlreiz par, kas par 17. kompromisu grozījumu pret, atturs pieņemts. 109. grozījums par, pret, atturs pieņemts. 110. 110. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 8. kompromiss grozījums par, pret, atturas pieņemts. 115. grozījums par pret atturs pieņemts. 121. par pret atturs pieņemts. Apsvērumu pirmais kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. Sastais grozījums par pret atturs pieņ... noraidīts. Devītais kom... grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 21. par es atvainojos priekšādātāja sevi labot 20. grozījums. Pret atturs noraidīts 22. par pret atturs pieņemts 24. par pret atturs noraidīts 26. par pret atturs noraidīts 27. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 27. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienāds balsu skaits par un vienāds tikpat liels pret. 28. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 29. par. Pret atturs noraidīts. Un 30. par pret atturs pieņemts. Tagad balsosim par atzinumu projektu kopumā grozītā versijā, daram to ar personālu balsojumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar 40 balsīm par, 3 balsīm pret. Lieliski, līdz ar to turpinām darbu. The... Tālāk pārējiem pie atklātas uzklausīšanas par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. All, warmly... Pirmām kārtām vēlos sveikt visus šīs uzklausīšanas dalībniekus, tīpaši mūsu viesus, uzaicinātos ekspertus, kas padalīsies ar mums savā viedoklī un ieskatos par šīm tēmām. Diemžēl. Viens no uzaicinātiem viesiem nevarēja ierasties, bet viņu Arī Benjo kungs nevarēja ierasties neparedzētu apstākļu dēļ. Un, nu, tas saistīts arī ar līdmašīnu streiku, pilotu streiki pēdējās dienās piedzīvoti. Brussels Airlines. Pagājušā gada beigā komisija pieņēma priekšlikumu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā. Šajā priekšlikumā Ehm, skat, tiek skatīts eh, plašs loks jautājumu, atspoguļotas publiskās konsultācijas sociālo tiesību pīlāru ietvaros. Tur tiek uzsvērti Eiropas Savienības sociālie tiesību akti un nesenā attīstība darba tirgu. Tas viss parādās un atspoguļos arī parlamenta rezolūcijā, ko tas pieņēma 17. gada janvārī par sociālo pīlāru. Un turklāt tas parādās arī 17. gada jūlija rezolūcijā par darba apstākļiem un nestabilām darba vietām. Parlaments šais rezolūcijās aicināja komisiju pārskatīt eh, rakstiskā paziņojuma, ja pārskatāmības direktīvu, ņemo, lai ņemtu vērā jaunās darba formas. Ierosinātā direktīva aizstātu šo rakstiskā paziņojuma direktīvu un pārliecinātos par to, ka darba apstākļi ir pārskatāmi, pārredzami un atbilst minimālajiem eh, standartiem. Komisijas priekšlikums ievieš arī definīciju par to, kas ir strādnieks, jeb darba ņēmējs, pamatojoties uz uh, precedenta tiesībām no Eiropas kopienas tiesas prakses. Šīs dienas uzklausīšanā saņemtā informācija papildinās parlamenta darbu pie šī priekšlikuma jo mēs jau, protams, visi zinām, ka šajā komitejā strādājam pie jautājumiem, kas sabiedrībā ir ļoti nozīmīgi. Referents ir uh, deputāts Kalvē Šambons. Viņš un daudz citu deputāti ir gatavojušies šai uzklausīšanai. Ir tīpaši vēloties runāt par gaidāmajām sekām uz svarīgākiem iesaistītajām pusēm. Tā, vismaz tam pievērsāmies sagatavošanas posmā. Tālāk gribētu jūs iepazīstināt ar pirmo runātāju šodien. Tas ir dok doktors Rovs Glaisners. Viņš ir sociālās un veselības politikas eh, departamenta direktors no Austrijas Federālās ekonomikas eh, kameras. Glaisner kungs, aicinu jūs eh, sākt savu uzstāšanos. Lūdzu, jums vārds. For... Liels paldies! Paldies par godu, ko izrādījāt man uzaicinot mani piedalīties šai uzklausīšanā un atspoguļot Austrijas, eh, Austrijas viedokli. Prezentācija ir angļoda, bet runāšu vāciski. Äh, es runāšu par attiecīgiem direktīvas pantiem Pirmam katam šis priekšlikums lielā mērā atšķirs no rakstiskā paziņojuma direktīvas, un tas, protams, eh, ir aktuāli. Līdz šim ir bijuši paredzēti daudz un dažādi izņēmumi, kas tagad tiek svītroti, nu, piemēram, dažāda veida īstermiņa uh, darbi, vies, viestrādnieki, daļlaika darbs, kas ilgs tikai dažas dienas. Tagad arī šīs profesijas, šie amati tiek ietverti aptvērumā. Un um, šajā gadījumā netiek ievērots samērīguma princips. Mēs uzskatām, ka, ja gadījumā pakalpojums sniegšana tiek sniegta īsāku laiku nekā viens mēnesis, tad to vajadzētu no aptvērumu izņemt. Tālāk nonāku pie vēl viena svarīga punkta otrajā pantā, respektīvi strādnieka definīcija. Defi direktīvā iekļauts priekšlikums eh, par mainīt šo definīciju. Līdz šim direktīva pārsvarā atsaucās uz dalību valstīs eh, piemērotajām definīcijām. Un līdz ar to svarīgākā robeža, kas, no, kas tik nodalīja darba ņēmējus, un pretstatā tam tika likts, eh, pretstats tam bija pašnodarbinātais. Šobrīd definīcijas maiņa tiek pamatot ar to, ka šādas nestabilētas, nestandartizētas darba vietas pēc skaita pieaug. Tomēr, ja mēs paraugāmies uz konkrētiem eh, pētījumiem, ko pasūtīs Eiropas parlaments, tad varam konstatēt, ka šāda nestandarta darba formas eh, nav īpaši izplatītas. Tas ir, eh, to svarīgi atzīmēt, jo gal galā tas tiek izmantots kā pamatojums šim solim. Šeit arī notiek atsaukšanās uz Eiropas kopienas tiesas lēmumu. Mūsuprāt, šī atsauce nav īsti vietā. Tā ir jau diezgan novecojusi un atsaucas arī vēl uz citiem principiem. Persona eh, nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Un šobrīd Tas, eh, manuprāt, nepalīdz šai ES definīcijai tās jaunajā formulējumā. Was mein Land betrifft, kas attiec uz Austriju, mums liktos, ka šai definīcijai priekšlikumā vajadzētu būt plašākai, līdzīgi kā tas ir Austrijā. Mēs um, to raugā, mēs uz to raugāmies tā, ka tas saistīts ar piesaistīšanu konkrētajam darba laikam un darba vietai un attiecīgi integrācijai uzņēmumam. Šāda veida darba ņēmēja definīcija neietver tādas eh, profesijas kā līguma darbinieki, jeb freelance darbinieki, jo Austrijā šobrīd darba e, šāda strādnieka definīcija faktiski atbilst direktīvas pašreizējai definīcijai. Un tie, kas šai definīcijai neatbilst, netiek pakļaut attiecīgajām tiesībām. Un tās personas, kas nav darba ņēmēji un kuriem nav atbilstīga darba laika un tam līdzīgi, Um, netiek iekļauts šajā gadījumā. Pārēj tālāk pie pienākums sniegt informāciju, kas arī tiek paplašināta ar direktīvu. Gribu norādi, norādīt uz iespējamām problēmām, ar ko varētu nākotnē satiek, sa, sastapties. Nu, piemēram, um, atlūguma iesniegšana uzņēmumā, laiks, uh, kas vēl jānostrādā uzņēmumā. Jāsaka, tas varētu būt sarežģīti, jo uzņēmumos un dalībvalsts ir ļoti atšķirīgas prasības šajā ziņā. nākotnē šķiet konkrētas eh, darba laika noteikšanai tiks eh, iekļauta zināmas normas atsaucas um, lielumu formā attiecībā uz nostrādāto laiku un tam līdzīgu. Um, nu, mums tas nav tik aktuāli, jo, piemēram, Austrijā nav tādas lietas kā nulles stundu līgumi un tam līdzīgi. Ceturtajā pantā savukārt paredzēts, ka visa šī informācija jāsniedz jau pirmajā darba dienā. Līdz šim tam bija paredzēts ilgāks laiks, un tas arī bija ļoti svarīgi, jo tas atbildā konkrētajai piekoptajai praksei respektīvi pirms vēl tiek uzsāktas darba attiecības, notiek vienošanās par svarīgākiem punktiem, piemēram, darba laiks un tam līdzīgi, bet detalizētas, eh, te, detalizēta informācija, piemēram, par tālāko apmācību un tā tālāk, tiek eh, identificēta un sarunas par to tiek veiktas darba pirmajā nedēļā, un tad arī tiek rakstiski tas viss apstiprināts. Un tāpēc pirmajā dienā faktiski šo informāciju sniegt vēl nevar. Mums būtu svarīgi, lai arī turpmāk tiek noteikts vismaz viena mēneša termiņš, kuri ietveros šo iesp informāciju iespējams sniegt. Tālāk, astotais pants - paralēlā nodarbina nodarbinātība ja papildarbina. Bet šajā jomā vajadzētu paredzēt vismaz to, ka darba devējs ir atkarīgs, nu, ir atbildīgs par darba laika ierobežojumiem tā, lai darba ņēmējam eh, būtu iespēja attiecīgi rīkoties. Un, protams, tādā gadījumā darba devējam ir jāzina, eh, kas ir šī papildus nodarbošanās, kādi ir eh, tie darba laiki, kas darba ņēmējiem jāpavada, piemēram, citā uzņēmumā vai citur. Tālāk nonāku pie devītā panta, kur mm, tiek regulēts darba laiks. Nu, šķiet, tas netiešā mērā attiecas arī uz nulles stundu līgumiem, kur, kā jau teica, Austrijā nepastāv. Tāpat šeit arī izriet zināmas sekas attiecībā uz tiesībām, ja tiek noteikti šīs atsaucas stundas, kuras nevar uzrādīt. Austrijā tas katrā ziņā šie noteikumi ierobežot elastību. Austrijā šomēr, piemēram, tiek atļauts strādāt virsstundas papildus normālajam darba laikam, un ja tagad šīs atsaucas stundas vairs neparādās, Un tad nevarēs arī noteikt šīs virsstundas un samazināsies elastība darba tirgu Austrijā. Nu, visdrīzāk, piemēram, šodien es atgriezīšos mājās šodien vēl vakarā. Tas ir ārpus mana konkrētā darba laika. Un manā līgumā, piemēram, netiek paredzēts, ka atcaucas laiks ir arī šis, šis vakara stundas, un tāpēc tās būs virsstundas, jo darba laiks man ir pa dienu. Tālāk devītais pants attiec arī uz personām, kas e, šobrīd ir izņemtas no darba laika direktīvas. Desmitais pants, e, tūlīt jau lūk virzos uz priekšu, mūsuprāt rada problēmas, jo šī tēma paredzami un drošāki, šie īpašības vārdi attiecībā uz darba apstākļiem ir visai neskaidrs termins. Un varētu līdz ar to teikt, ka uzņēmumi varētu tikt piespiest rīkoties e, nu, tikai tāpēc, ka šie termini nav konkrēti identificējami. Tālāk. 11. pāns. Šeit mums nav skaidrs, un te runājot par apmācību, e, par pienākumu apmācīt kādas ir šīs izmaksas? Vai tas nozīmē, ka darba ņēmējs neuzņems uz saviem pleciem izdevumus, jeb tas nozīmē, ka arī uh, kursu laikā viņam tomēr arī tiek veikta samaksa? Tās ir divas atšķirīgas lietas. Austrijā, piemēram, ir pieņems, ka apmācību darba devējs apmaksā gan, bet uz šo laiku uh, alga viņam maksāta netiek, jo līdz ar to, eh, ja viņš savukārt kaut kādā vienā brīdī savu nodarbi, darbu šajā uzņēmumā beidz, tad viņam šie līdzekļi ir jāatmaksā darba devējiem. Nu, vai tas joprojām būs tā arī šajā jaunajā projektā? Kā domāt šis pants? Kāda ir tā interpretācija? Tālāk nonākt pie vēl viena ļoti svarīga punkta, jo Austrijā uh, pastāv tādi fragmentēti koplīgumi, kas uh, pasargā darba ņēmējs un 12. pantā tiek iekļauti jau pašreiz pastāvošie koplīgumi un e, ne tikai jaunie koplīgumi. Līdz ar to, nu, te arī ir dažādas izpratnes par šo pāntu. Tātad, nu, vai tas attiec tikai uz nākotnes slēdzamiem koplīgumiem, jeb jau tiem, kas ir noslēgti, piemēram, attiecībā uz dažādu veidu izņēmumiem darba laikā un tam līdzīgi. Tas būtu ļoti svarīgi, jo šāda veida koplīguma Austrijā ir visai fragmentē ļoti atšķirīgi, piemēram, no ekonomikas kameras, ko es pārstāvu, ir kaut kāda vien, viena informācija, un citur ir kaut kas cits. Tālāk nonāk pie 13. panta, kur teikts, ka visos līmeņos, kuros tiek regulēts darba laiks, nu, tad tā tad runē. Visiem, visiem šiem līmeņiem ir jāīsteno šī direktīva. Manuprāt, tas ir problemātiski. Pirmām kārtām jau tāpēc, ka šī direktīva, ja priekšlikums attiecas jau uz it kā pašreiz nošlaiktajiem uh, līgumiem, ne tikai tiem, kas tad tiktu līgumu koplīgam, kas tiks slēgti no jauna. Manuprāt, tā jau ir iejaukšanās uh, sociālo partneru autonomijā un arī vēršas pret šiem līgumiem. 14. pāns. Arī šeit paredzēti jauni instrumenti, jaunas paradigmas. Piemēram, pie, pienākumu slogā mainīšana. Ja uzņēmējs informāciju konkrētā mm, laikā nesniedz, nu vienalga kādu iemeslu dēļ, konkrēti, vai, un nav, piemēram, izmēģi pārbaudas laiks, tad, manuprāt, vēršanās pret šo uzņēmēju būtu neproporcionāli, nesamērīga rīcība šeit tiek dots uzdevums dalību valstīm īstenot uh, sankcijas, īstenojot direktīvu bet netiek runāts par piemēriem, par instrumentiem, kas tiktu atstāti dalību valstu ziņā, tie netiek definēti. Un, piemēram, mainoties pienākumam par informācijas sniegšanu, e, tas nav skaidri izskaidrots. Jo, kā jau teicu, darba ņēmēji visi ir, ir pakļaut šiem koplīgumiem un attiecīgi noteikumiem. Gan drīz jau esmu noslēdz savu uzstāšanos 17. pants. Te tik noteikti aizsardzība pie, um, pie atlūguma, atlūguma gadījumā. Parādz juridisko bāzi, tiek pieprasīta vienprātība, jo, protams, ka šāda veida noteikuma maiņa ir īpaši sarežģīta. Tas skar ne tikai darba devējus, bet arī darba tirgu kopumā piemērs 17. pāntā, piemēram, paredzēts, ka atsevišķi negodīga atlaišana, netaisnīga atlaišana būtu jānovērš, bet Austrijā, piemēram, darba ņēmēji saņem e, tiesības e, iesniegt prasību par šādu netaisnīgu atlaušanu. Tas ir atļauts. Tā vērsties pie tiesas Austrijā nav uh, protams, šāda veida kultūras, kur viss masveidā tiek atlaista, bet darba tirgum ir svarīgi, ka šāda veida instruments pastāv un tas labi darbojas. 21. pantā, un to jau minēju, tiek runāts par to, ka šī direktīva attieksies uz pašreizējiem līgumiem. Tas, mūsuprāt, ir problemātiski, jo vairākas no šīm klauzulām um, ir tikušas uzlabotas, ir slēgti jauni koplīgumi, un tie mm, darba ņēmēji, kas vēl, mm, piemēram, mm, strādā zem vecajiem koplīgumiem, ir labi aizsargāti. Un tagad šīs tiesības mainīt, mūsuprāt, nebūtu liederīgi. Noslīg, no, secinājumi ir tādi, ka šī direktīva paredz tālējošas jaunas tiesības un attiecīgi arī īstenošanas noteikumus. Līdz ar to tiek mainīta direkt, pašreizējās direktīvas eh, raksturlieluma. Te ir ietvertas jaunas paradigmas, būtiska iejaukšanās nacionālajā likumdošanā, kā jau es teicu, tādās lietās kā strādnieka kā definīcija un nodarbinātības attiecību izbeigšana. Uh, Un ir arī nu, tādas vēl sekas, ko varbūt mēs viens otrs pat nevaram šobrīd iedomāties, kas varētu izriet, izvēr, izrietēt no šīs jaunās direktīvas. Tas attiecas arī uz uh, atlaišanu. Tāpat arī, kā jau teicu, šis konkrētais dokuments ir iet pretrunā refit mērķim, respektīvi mazināt administratīvo birokrātiju, tās slogu uz MVU. Uh, un palielināt pārskatāmību. Tas netiek panākts. Paldies! Thank you very much. Paldies! Jūs arī pabeidzāt savu prezentāciju? Jā, paldies! Ļoti interesanti bija dzirdēt jūs teikto. Un tagad došu vārdu Dilsa Trumpas kungam, kas eh, vada Business Europe's eh, industriālo attiecību darba grupu. Vārds jums uz desmit minūtēm. Paldies par uzaicinājumu. Paldies, ka piešķīrāt mums vairāk nekā ierastās trīs minūtes, eh, jo īpaši runājot par šo ļoti sarežģīto direktīvu, par būtu vajadzīgs vairāk laika, lai paskaidrotu savu viedokli. Uh, Izlasot direktīvu pirmoreiz, jo īpaši paskaidrojuma rakstu no komisijas rodas iespējas, ka šī direktīva galvenokārt skar a, jaunās darba formas platformu darbiniekus, piepa, darbiniekus pēc pieprasījuma, bet a, tad vēlāk runāšu par to vēl specifiskāk. Šī direktīva skan visus darba ņēmējus un ir atsevišķas darba normas, kas īpaši skar a, labi apmaksātus, kvalificētus darbiniekus. Mm Mums ir bažas, ka šādi grozījumi nozīmēs to, ka uzņēmumi negribēs tik labprātīgi pieņemt darbā kvalificētus, augsti apmaksātus darbiniekus, bet tā vietā slēgs līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, platformām. Jā, nu varbūt tā šīs direktīvas mērķim tādam nevajadzētu būt. Pirms vēl pievēršos detaļām. Uh, pastāstīšu īsi, ko es pārstāvu Business Europe. Mēs pārstāvam uzņēmumus, kas nodarbina cilvēkus, mēs nepārstāvam platformas, mēs runājam par uzņēmumiem, kas pieņem darbā cilvēkus, kuriem ir savi darbinieki, un viņi bieži vien konkurē ar jaunajām nodarbinātības formām. Mēs gribētu nodrošināt, lai tiktu veidoti vienlīdzīgi spēles noteikumi. Otrakārt, mēs piekrītam, ka ir jābūt skaidrībai starp darba devēju un darba ņēmēju par galvenajiem pienākumiem, par galvenajām tiesībām darba attiecībās. Tādēļ jau kopš 91. gadā, ja mēs atbalstījām šo direktīvu, direktīvu, kas tagad tiek pārstrādāt, mēs piekrītam komisijas rīfit izvērtējumam, kā uzņēmumi ar pastāvīgiem darbiniekiem vēl joprojām turpina veiksmīgi darboties. Ir skaidra nepieciešamība modernizēt direktīvu no 91. gada, tas ir laiks vēl pirms internets bija ievies, un tas tā tīlai iezīmētu kontekstu. Un pirms vēl sāku stāstīt par mūsu nostāju, par komisijas priekšlikumu, Daži no jums varētu domāt, ka jā, ir jau ļoti gudri tagad runāt, kam vajadzētu būt komisijas priekšlikumā, kādēļ viņi neiesaistījās sarunās kā sociālajie partneri. To mēs gribējām darīt, bet uh, realitātē komisija divus gadus veica šo refit uh, analīzi, mums vajadzēja gaidīt vēl gadu pirms viņi ar uh, mums konsultējās, un sešas nedēļas pēc pirmajām uh, sarunām mēs vēlējāmies uzsākt uh, tādas izpēto, izpētes sarunas komisija to nevēlējās darīt, viņi vēlējās sagatavot priekšlikumu līdz gada beigām. Tas mums faktiski sniedza vienu mēnesi sarunām. Gribu pateikt pavisam skaidri, mēs bijām gatavi vest sarunas, bet realitātē mums šāda iespēja netika sniegta laika, ierobežotā laika dēļ. Savās desmit minūtēs es nespēšu runāt par visu, doktors Glaisners jau atsevišķiem uh, maniem punktiem pieskārās. Uh, Es nerunāšu tik daudz par Eiropas definīciju darba devējiem, darba ņēmējiem, bet, izskā, bet tas ir jādara politiķiem, sociālajiem partneriem. Darba tirgus nepārtraukti attīstās. Neviens no mums nevar paredzēt, kādas nodarbinātības formas būs pēc pieciem, pēc desmit gadiem. Tādēļ tiem ir jābūt politiķiem, sociālajiem partneriem, kas aktīvi definē, kas ir darba ņēmējs, kas ir darba devējs. Komisijas priekšlikums par interneta darba devēja. Mēs nesaprotam šo priekšlikumu, mēs to nevaram atbalstīt. Šī vienkāršā iemesla dēļ, ka darba ņēmējiem ir jāzina, kas ir viņa darba devējs. Tās nevar būt dažādas iespējas, ir jābūt vienam un skaidram. Tādēļ mēs nevaram atbalstīt komisijas priekšlikumu. Uh, ja ir kādas uh, bažas par nacionālo situāciju, tad mēs piekrītam komisijai, kas saka, ja gadījumos ir bažas, tad uh, var tikt identificēts, ka šis ir darba devējs. To mēs varētu atbalstīt, bet mēs nevaram atbalstīt šādu netiešo darba devēju. Un te par informācijas daļu. Glaisnera kungs uh, par to runāja, es viņam varu piekrist. Mēs gribam uzsvērt, ka uh, darba ņēmējiem nav tik svarīga šīs tiesības uz apmācību. Tas varētu būt maldinoši. No apmācības iegūstamais ir kas krietni vien plašāks nekā tikai tiesības uz apmācību viena no informācijām, ko darba ņēmējiem vajadzētu saņemt, kāda ir uzņēmuma apmācība politika, un to vajadzētu atrast uzņēmuma reglamentā, vai apmācība politika attiecas uz visiem darbiniekiem uzņēmumā, arī uz jaunpieņemtajiem darbiniekiem. Tad par laika grafiku. Komisija ierosina, ka ir jānošķir tie darba ņēmējiem, kuriem ir galvenokārt paredzams darbs, un tie tos, kuriem ir galvenokārt neparedzams darbs. Uh, Tas ir pilnīgi jauns jēdziens, tas nav juridiski pazīstams un realitātē tas nedarbojas. Kā tad to mēs noteiksim? Ka jā, tam ir galvenokārt paredzams darbs un tam cilvēkam galvenokārt neparedzams darbs. Un tas tāds pilnīgi jauns jēdziens, ko viņi grib ieviest. Mēs gribētu, lai būtu lielāka skaidrība, lai tiktu piemērots tas, kas jau ir uh, pastāvošajā direktīvā, ka cilvēkam jābūt informētam par normālu darba dienu, darba nedēļu un Jā, ir iespējams arī situācijas, dar, citreiz ir jāstrādā ārpus normālās ierastās darba dienas vai darba nedēļas, kā tas notiek un kādā veidā. Bet mēs nevaram atbalstīt šos jaunos iedzienus, tie nav juridiski skaidri. Uh, Tad uh, paralēlā nodarbinātība. Uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai šie uh, būtiskie darbinieki, piemēram, IT tehniķi, ja kaut kas noiet greizi IT sistēmā, tas radīt milzīgas izmaksas uzņēmumiem, viņiem ir jārīkojas nekavējoties. Tad cilvēki, kas darbojas uzņēmuma IT nozļā, viņiem varbūt arī cits darba devējs, kuram arī varbūt nobruks IT sistēmu, un tad varētu rasties milzīgas problēmas. Šādas situācijas var drīzāk uh, izvēlēties pakalpojums niedzējs, nevis pieņemt pastāvīgus darbiniekus. Jā, te mēs runājam par kvalificētiem, augsti apmaksātiem cilvēkiem. Mums nevajadzētu teikt, ka viņiem vajadzētu būt tiesībām arī strādāt citur. Viņi saņem savu lielo algu uzņēmumā tādēļ, lai viņi būtu uzņēmuma rīcībā, ja nu gadījumā ir kādas problēmas. Par uzņēmumu noslēpumu mēs varbūt kavēt varam cilvēku iespēju, ka viņiem ir otrs vai trešais darba devējs, bet tā, nu, tā varbūt šis elements te trūkst. Par minimālo darba paredzamību. Komisija atkal izmanto šos jēdzienus galvenokārt paredzams, galvenokārt neparedzams darbs. Un arī šajā gadījumā tie ir augsti kvalificēti, augsti apmaksāti eh, darbinieki, kas strādā mazāk paredzamās situācijās. Jā, piekrītu, šajā īpašajā kategorijā darbinieki pēc pieprasījuma, tad ir grūti prognozēt, cik daudz eh, darba viņiem būs, bet eh, šo grupu tad atstājot malā galvenokārt ar šo normām mēs regulēsim augsti kvalificētus un apmaksātus cilvēkus. Un te komisijas priekšlikumā šis eh, saprātīgais paziņošanas periods. Eh, šie cilvēki ir labi kompensēti, viņi saņem bonusus un tā tālāk. Komisijas ierosinājums īsti neatspoguļo reālo situāciju uzņēmumu situācija un kas ir šis uh, saprātīgs uh, paziņošanas periods. Tas nav juridiski skaidrs termins, neviens īsti nezinās, kā to piemērot. Pārēju uz citu nodarbinātības formu. To mēs nesaprotam. Jau ir trīs direktīvas, kas uh, regulē un sniedz iespējas cilvēkiem pāriet uz citu nodarbinātības formu. Tā ir daļēja laika direktīva, fiksēta laika direktīva un aģentūra direktīva. Tās ir uh, ļoti specifiskas uh, normas, kas uh, regulē šīs nodarbinātības formas, lai veicinātu pārēju uz citu darba formu. mums pietrūkst eh, tas, ka komisija būtu pateikusi, ka tas attiecas uz citām nodarbinātības formām, nevis tām, ko jau regulē trīs direktīvas. Un jāatcerās, ka šīs direktīvas ir eh, sociālo partneru vienošanās, un eh, šķiet, ka komisija te nedaudz iejauca sociālo partneru vienošanās. Esmu gandrīz pabeidzis, vai man ir vēl nedaudz laika? Jā, un vēl par apmācību. Mēs uzskatām, ka, ja ir pienākums sniegt apmācību, lai veiktu darbu, galvenokārt mums, te, mūsuprāt, ir jārunā par veselību un drošību, lai direktīvā nebūtu neskaidri noteikumi. Vajadzētu arī tad precīzi norādīt, ka runa ir par veselības un drošības apmācību. Koplīgumu tos pieminēja jau Glaisnera kungs. Mēs atzinīgi vērtējam to, ka uh, komisija vēlas respektēt sociālo partneru vienošanās nacionālā līmenī un ka var būt iespējams atšķirības no direktīvas, ja vien tiek nodrošināta vispārēja aizsardzība. Bet tādā gadījumā mēs nesaprotam, kādēļ komisija atkāpjas no a, a, iepriekšējām direktīvām. Viņi ierobežo sociālo partneru darbības jomu tiek runāts, ka tās ir tikai specifiskas situācijas, specifiskās nozarēs, kur var tikt piemēroti darba koplīgumi. Minimālās prasības šajā direktīvā ir horizontālas, tās ir piemērojamas vis, visur kolektīvos koplīgumus. Mēs arī dzirdējām par Austrijas piemēru un līdzīga situācija ir arī citās dalībvalstīs. To arī vajadzētu mainīt. runājot par 13. pāntu, par atbilstību. To arī pieminēja doktors Glaisners. Pārē, par pārējo direktīvas pantiem arī viņš runāja. Es varu tikai vēl piebilst, ka, ko mēs īsti nesaprotam, daudzas no šīm minimālajām tiesībām īpaši skarst kvalificētus, labi apmaksātus darba ņēmējus. Un tad mēs nesaprotam šādu specifisko aizsardzību pret atlaišanu būs grūti paskaidrot cilvēkiem, kādēļ viņiem ir īpaša, nepieciešama īpaša aizsardzība pret atlaišanu. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Nu, tagad es došu vārdu Vībkes Vārnekas kundzei, kas ir juridiskā konsultante ETU UC. Paldies! Paldies par šo uzaicinājumu! Es neiešu cauri direktīvai pantu pa pantam. Ehm, gribētu likt uzsvaru uz atsevišķiem punktiem, kas mums ir īpaši svarīgi. Pirmkārt, ETUC eh, atzinīgi vērtē direktīvas pārskatīšanu, atjaunināšanu. Mēs atbalstam vispārējo mērķi ar šo atjaunināšanu, eh, proti papildināt uh, tiesības Eiropas sociālajā tiesību pilārā. Un tādēļ ar šīs direktīvas atjaunināšanu mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai darba ņēmējiem būtu reālas tiesības. Uh, un tas ir jūsu ziņā, lai viss uh, tad arī tiktu sagatavots un izdarīts līdz nākamajām vēlēšanām, lai darba ņēmēji varētu izbaudīt uh, to labumu, ko direktīva viņiem sniegs. Priekšlikuma mērķis ir darba ņēmēju aizsardzība. Mēs uzskatām, ka te ir vēl nepieciešami būtiski grozījumi, lai šo mērķi sasniegtu, jo īpaši mazaizsargātiem darba ņēmējiem neskaidrās darba situācijās, nedrošas darba situācijās. Un tā es jums varu pilnīgā, pilnībā jums piekrist, Nils. Uh, un teikt, ka šī direktīva galvenokārt ir sagatavota kvalificētajiem darbiniekiem, lai gan patiesībā mums vajadzētu aptvert otru skalas pusi. Tādēļ uzskatām, ka direktīvas priekšlikums vēl nav pienā, pietiekami labs. Mēs redzam te vairākus trūkumus, ja tie netiks laboti, tas ļaus darba devējiem izvairīties no saviem pienākumiem un atstās darba ņēmējus bez aizsardzības, kas tiem tik ļoti nepieciešama pašreizējā redakcijā Eh, teiks, ka kamēr vien darba devējs ir uzlicis darba nosacījumus uz papīra un tad informējis par to darba ņēmēju, tad ir izpildītas direktīvas prasības. Bet kur te ir aizsardzība? Mm. Šis ir jautājums, kur mums būs vajadzīga parlamentā palīdzība, lai padarītu šo tekstu labāku. Esam ļoti pozitīvi noskaņoti par direktīvas darbības jomas paplašināšanu. Tad šī pārēja no uh, jēdziena, jēdziena izmantošanā employee uz worker ir ļoti svarīga. Mums ir nepieciešama tāda darbinieka definīcija, kas aptvers pēc iespējas vairāk cilvēku, sniedzot viņiem aizsardzību. Mēs zinām, ka ir dažādas dalībvalsts ar dažādām pieejām un dažādiem risinājumiem, nu, un arī tas ir jāatspoguļo ir eh, tās dalībvalsts, kas strādā ar kritērijiem, un ir citas, kas Eh, drīzāk strādā ar nacionālām definīcijām. Mums būs ļoti svarīgi redzēt, kādu virzienu jūs izvēlēsieties šajā jautājumā. Uh, mums noteikti ir problēmas ar uh, um, atsevišķu jēdzienu izmantošanu. Mūsuprāt, šī direktīva ir jāskatavo tā, lai būtu aktuāla arī nākotnē. Uh, Mēs neesam droši, vai jaunās darba formas platformu darbinieki pašlaik tiek aptverti ar jauno direktīvu. Uh, un arī papildinot to, kas tiks jau teikts iepriekš. Uh, vēl joprojām paredzētie izņēmumi. Ja, iepriekš arī bija izņēmumi, bet vēl joprojām ir saglabāts dažādas izņēmumu iespējas, mūsuprāt, tās vajadzētu svītrot. Jūs atsaucāties uz informācijas pakotni un um, par laika jautājumu. Uh, Mums ir pilnīgi skaidrs, ka tam ir jānotiek pirms darba attiecībām. Jāatzīst, ka man ir ļoti grūti to saprast laikā, kad mēs visu faktiski darām ar mašīnu palīdzību, ar internetu. Un es nesaprotu, kāpēc darba devējiem ir nepieciešams vēl joprojām četras nedēļas, lai to visu noformulētu uz papīra. Un arī domājot par maziem uzņēmumiem parasti kā darba devējs jūs nepieņemat kādu cilvēku darbā, nezinot uz kādiem nosacījumiem tas notiks. Mēs gribētu, lai Eiropas līmenī tiktu aizliegti nulles stundu līgumi. Nu, pašlaik noteikti tas tā neizriet. Uzskatām, ka elastīgi un tātad nedroši darba līgumi, mēs nedomājam, ka tas ir tāds uzņēmē darbības, tāda uzņēmē darbības forma, ko Eiropas līmenī vajadzētu aizsargāt. Devītais pāns par pāredzamību mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs domājam, ka ir jābūt kaut kādiem darba grafika limitiem, tātad, kas darbība varētu būt garāka par, 20, par 7 dienām vai 24 stundām. Un es piekrītu, ka te trūkst skaidrības, kas ir laika grafiks, kādas ir atsaucas stundas. Manuprāt, mēs visi to saprotam citādāk. Jūs arī pieminējāt saprātīgu paziņošanas periodu, Nu, tad eh, kādēļ, lai sociālajie partneri to neuzņemtos, lai nebūtu tikai atbilstoši, ja mēs to attiecīgos uh, līmeņos par to attiecīgi vestu sarunas? Jautājums par mazais sargātajiem darba ņēmējiem mums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs domājam, ka 9. pantā jo šis ļoti elastīgais darbs būtu jāpadara dārgāks. Mums nevajadzētu sniegt nekādus stimulus darba devējiem izmantot šāda veida līgumus. Kādēļ, lai te nepiemēro tādu īpašu likmi? Un kādēļ arī ne pēc a, trīs mēnešu perioda a, nepārvērst šīs nostrādātās stundas garantētās darba stundās, kas tiktu noteiktas darba līgumā? ja ir iesniegts, iesniegts šāda informācija, šis paziņošana darba devējiem, ja viņš ierodās, bet vai tad tas tiek atcelts darbs, vai ja viņš tiek sūtīts mājās, jo darba nav, tad viņam vajadzētu saņemt uh, samaksu tomēr par šo laiku neatkarīgi no tā, vai viņš strādājas vai nē. Vēl kāds punkts. Pārēja uz drošāku, nodarbina, stabilāku darba formu. Mūsuprāt, desmitā panta teksts nav pietiekami spēcīgs. Uh, šobrīd mēs gribētu paust lūgumu. Protams, darba ņēmējs var pieprasīt jebko no darba devēja, uh, un mēs domājam, ka tām vajadzētu būt tādām tiesībām, tiesībām pāriet uz stabilāku nodarbinātību. Un tad darba devējiem tas ir jāņem vērā. Un atteikums varētu tikt balstīts tikai uz objektīviem uzņēmējdarbības pamatiem vai iemesliem. Ja mēs aplūkojam šos īstenošanas pantus, esam visnotaļ pozitīvi noskaņoti par tiem, bet mums eh, ļoti svarīgs iedzien šī juridiskā likumīgā prezumcija. Mēs gribētu, lai tas būtu eh, obligāti, nevis iespēju dalību valstīm izvēlēties starp divām sistēmām, jo tikai likumīga prezumcija var palīdzēt uh, darba ņēmējiem, uh, ko iegūt. Mēs uzskatām, ka ar attiecīgiem grozījumiem šis priekšlikuma projekts ir ļoti vērtīgs, tas var uzlabot darba ņēmēju situāciju, un uh, jā, tas tiešām, mēs, mēs gribētu, lai tas notiek vēl šī mandāta laikā. Paldies! Thank you! Paldies! Paldies Varneks kundzei, un tagad dodu vārdu referentam un ēnu referentiem pēc tam. Pirmajam dodu vārdu Kalbēšam Bona kungam, divas minūtes lūdzu katram no runātājiem. Vispirms Šambona kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētais kundze. Labāk būtu bijis Ja es būtu nozīmēts par mieru sarunu vedēju un mieru iedibinātāju starp Izrēlu un Palestīnu, bet joks pie malas. Es uzskatu, es tā tad um, nevaru atbildēt uz visām šeit izskanējušajām tēmām un komentāriem, bet uh, eksperti pieminēja vairākus konkrētus uh, momentus, kas uh, piesaistīja manu uzmanību un kas ir ļoti loģiski. Piemēram, Tie būs tikai daži piemēri, bet viens no piemēriem e, būtu ļoti uzmanīgi jāizturas pret e, veco direktīvu un nevajadzētu to novērtēt pārāk zemu, kaut arī jūs teicāt, ka tā ir pieņemta pirms e, laba laika. Un, kā jau um, Varneks kundze teica, uh, E, šis e, obligātu moments arī ir svarīgs, bet e, kas šobrīd ir likt uz spēles? Ir jāsaprot, ka mēs patreiz Eiropas iedzīvotājiem tik grūtajā brīdī mēs mēģinām vienoties par pamata noteikumiem, kādai informācijai ir jābūt pieejamai darba ņēmējam un kādai ir jābūt paredzamībai. E, protams, ka ik viena dalība valsts pēc tam šim ietvaram ieliks savu satvaru. Tas pat nav subsidiaritātes princips, tas ir loģikas un inteliģentas decentralizācijas princips. Un tomēr tas e, patiesībā iet tālāk nekā vecā darba ņēmēju definīcija. Proti, neatkarīgi no tā, kā katra dalība valsts to visu formulēs un eh, kā tiks eh, aptrunāti īslaicīgi darba līguma noteikumi. Tātad, ja ir kāda atkarība, tātad, ja ir līgums starp kādu, kas strādā un kādu, kas viņam par to maksā, tad strādājošajam ir tiesības zināt pamat nosacījums šādām attiecībām. Viss jau pārējais ir konkrēti aspekti un nianses un viss pārējais. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas būs sarunu rezultātā panākams, bet būtiskākajiem pamatprincipiem ir jābūt noteiktiem. Priekšsēdētāji, paldies!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 Es gan gribētu runāt pati savā vārdā, es nerunāju citu grupas pārstāvētā, pati savā vēlos izteikties. Tāda Lopes kungam vārds. Jā, paldies, prieksēdētais kundze. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām trīs uzaicinātos ekspertus šodien uzklausīšanā. Es um, esmu ēnu referents un man ir vairāki komentāri un vesela virkna ideja. Tātad pirmais komentārs. Mēs uzskatām, ka ir ļoti labs sākuma punkts tālākām debatēm un tālākam darbam, tālākām debatēm ar komisiju. Es personīgi uzskatu, ka tas ir pozitīvi vērtējami, ka Eiropas Savienība ir vienisprātis, ka ir jāvienojas par minimālajiem, par minimālo kopsaucēju, par minimālajām sociālajām tiesībām, un tad jau katra dalība valsts tālāk būvē, ko tās vēlas, bet mums ir jāvienojas par darba tirgus pamat prasībām. Nākamais par, par definējumiem. Es saprotu, ka ir šaubas un ka nav tā īsti skaidrs un patiesībā nav skaidrs, kā arī veidot šo visu Eiropas definīciju, bet um, varbūt, ka vairāk būtu jārunā par direktīvas aptvērumu un juridisko pārklājumu. Kāds būs juridiskais, um, kāda būs juridiskā drošība šīs direktīvas īstenošanā? Un, ja vēlaties, cik lielā mērā direktīva vispār būs īstenot spējama? Protams, um, komisijas darbu ņemot vērā komisija, kā jau šeit izskanēja, ir precedenta tiesas nolēmumu mēģinājusi arī iestrādāt direktīvā. Bet mans jautājums, kā jums šķiet, kā mums vajadzētu atregulēt um, tipiskus darba līgumus jaunām nodarbinātības formām. E, piemēram, tā saucamie nulles stundu darba līgumi un hipermega īsie kontrakti līgumi. Tā tad e, nākamais vai komisijas priekšlikumā tas būs iestrādāts, un ja jā, tad kā? par informāciju, kas tiks sniegta darba ņēmējiem un tiesībām. Ļoti interesanti bija dzirdēt eksperta domu šajā sakarībā, bet, kā jau šeit arī parādījās, šaubas un neskaidrības ir. Mēs tomēr uzskatām, ka um, lielāku caurskatāmību var panākt diskutējot par šiem jautājumiem, un ļoti labi, ka mums ir adekvāts pamats diskusijām. Prieksēdētāji, Makintājas kundze nav ieradusies. Palova Lopes Permejo kundze arī nav ieradusies, Meceriča kungs arī nav ieradies, Agēs, Agējārs kundze arī nē, nākamā runātāja arī nē. Tas nozīmē, ka doda vārdu Jaslovets kundzei, kura runās savā vārdā, nevis eh, ēnu referendu vārdā. Paldies, saka Jaslovets kundze dotycząca tego hearingu, który został zorganizowany, bo rzadko kiedy mamy okazję. Pirmkārt, es gribētu jums izteikt komplimentu priekšādātājs kundze par to, ka noorganizējāt šo tikšanos un ka varam uzklausīt šos eksperts, kas ļoti detalizēti un precīzi var mums izklāstīt savu viedokli par šo dokumentu. Tātad jums liels paldies par šī organizā, šī pasākuma norganizēšanu, un labi, ka parādāt arī to, kā tad attiecīgi visas šīs normas darbosies praksē. Par to man tiešām prieks. No otras puses, man tomēr jāatzīst, ka ar katru brīdi man vēl vai, arvien vairāk pār izbrīna Eiropas komisijas attieksme. Viņi tā viņš šķiet arvien biežāk šīs sociālā rakstura konsultācijas eh, neustver nopietni. Te taču visas šīs lietas saistīts ar sociālo politiku. Man jāatzīst, ka šāda veida nepietiekama rūpe manī rada bažas. Mūs gaida milzu pārmaiņas, un šī pārmaiņas norisināsies burtiski turpmāko 5-10 gadu laikā. Tas tiešām būs ļoti nopietnas pārmaiņas darba tirgu, jauna veida darba vietas radīsies, jaunas darba formas, būs jauni uzņēmē darbības modeļi. Un arvien biežāk dzirdam nu, vismaz uz ielām, dzirdam cilvēkus, eh, runājam par to, kā gan šāda veida situācijai sagatavoties. Šobrīd jāsaka, mēs vairāmies paši savā sulā un nemaz nerunājam par šīm ļoti svarīgajām tēmām. Tad kāda runātāja runāja par jaunajām darba formām, piemēram, platformas ekonomiku. Nu, šai kontekstā gribu uzdot jautājumu, vai jūs varētu mums tā īsi ilustrēt šo situāciju. Kas šai gadījumā ir tas svarīgāks? Kas mums ir vajadzīgs šai gadījumā, pie kā mums strādāt, lai nodrošinātu labu likumdošanas ietveru šādu veidu jaunām darba formām, nodarbinātības formām, kā piemēram platforma ekonomika? Paldies! Tagad dodu vārdu mana kungam un pēc tam Jongērijas kungdzei. Paldies, tieši tāpat kā Danu, tas arī gribēju norādīt uz to, ka, manuprāt, labs risinājums vienmēr ir uzaicināt ekspertus, un tad viņi piedāvā šo savu, savu saturisko domu, un mēs no tā daudz ko varam gūt, mācīties. Uh, Turklāt, protams, ir arī grūti dalību valstīm izprast tās viedokļu atšķirības, kas pastāv šeit, kā to visu saskaņot. Es domāju, ka mūsu Eiropas ceļam tomēr jātop veidotam no tā, ka mēs cenšamies pēc iespējas lielākā mērā pietuvināt šīs dažādās situācijas, bet tāpat laikā bez tādiem piespiedu elementiem nebloķējot dalībvalstis. Vēlamies ar dalībvalstīm kopā nonākt pie šīm, eh, pie šīm normām, bet, nu, ja ir atšķirības pārāk liels, tad būtu nepareizi, manuprāt, teikt, ka tikai un vienīgi vienīgi Eiropas līmenī to iespējams risināt. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs iesaistam šajā procesā sociālos partners, pat tad, ja nevaram ar viņiem tik vienkārši viet, vienoties, mums jāļem viņiem noformulēt sava doma, un tas man jāsaka reizēm šeit Eiropā pietrūkst. Arī par Eiropas um, līmeni izskatāmiem jautājumiem nereti netiek pietiekami uzklausīti citi partneri. Jo man liekas, ka jādod Eiropiešu, Eiropas iedzīvotājiem tikai iespējas vēlēt, bet arī sap, viņiem jāļauj saprast, ka ir tie pasākumi, kas tiek īstenoti dalībās līmenī, bet tāpat laikā Eiropas līmenī ir tāds papildinošais efekts. Nu, piemēram, šajā gadījumā mums jāsarā pie tā, lai samazinātu šīs nestabilās darba vietas. Varbūt mēs varam arī šos koplīgumus slēgt caur arotbiedrībām, vienlaikus tāpat laikā Eiropas līmenī nevēršoties pret tiem, un tāpēc šis kopējs regulējums ir vajadzīgs. Un tajos gadījumos, kad atšķirības ir ļoti lielas, ir nepieciešams diskusijas vest tālāk. Ne tikai, eh, ne tikai kā nu referentiem, bet arī iesniedzot grozījumus Par astoto pantu gribēju vaicāt, piemēram, par šiem alternatīvajām darba vietām. Šeit arī, manuprāt, vēl vajadzētu papildināt tekstu. Tas attiec arī uz desmito pantu. Nu, te tiek runāts eh, nu, par šo terminu paredzams, paredzami darba apstākļi. Jā, tas nav vienkārši. Mums ir jāspēj īstenot tādu regulējumu, kur tiek noteikti kaut kāds tāds, tāds minimālo prasību kopums. Un noslēgumā šī at, atlaišana un aizsardzība šai gadījumā, tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Mēs nevaram šo jautājumu apiet. Jā, pārsvarā, protams, koplīgumi, sarunas ar arod, caur arotbiedrībām, Un šajā gadījumā tiešām ir vajadzīgs tād, tāds pozitīvs solis priekš, lai cilvēki var strādāt, justies droši, lai darbs būtu labi apmaksāts, būtu godīgi, taisnīgi apstākļi, un nevis eh, mēs te tikai runājam, un faktiski nekas nemainās. Paldies! Thank you, Mr. Ma paldies mana kungam! Longērius kundze, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies eh, visiem ekspertiem, paldies tiem, kuri varēja šeit ierasties. Diemžēl divi pārējie uzaicinātie eksperti dažādu apstākļu dēļ nevarēja ierasties, bet vēlētos pateikties trim, kuri prezentēja savas idejas. Es esmu tāda divējādi jūta plosīta. Vispirms, kāds tad ir strādājošā definējums? Tātad eh, es neesmu, es neesmu jurista un varbūt tāpēc eh, Tas nedaudz izskaidro, kāpēc uzdod šādu jautājumu, bet komisija skaidri pateica, ka komisijas prāta strādājošā definīcija, pareizi sakot, ko komisija vēlētos iekļaut definīcijā, būs eh, Eiropas kopiena tiesas eh, precedenta nolēmumā izmantotā definīcija. Es vēlētos eh, varbūt uzzināt, vai tas nebūs pretrunā ar uh, Austrijas eh, arī vienu tiesas nolēmumu, patiesībā šis Eiropas kopienu tiesas precedenta nolēmums tam jau ir sekas dalību valstīs. Un komisija tātad šo precedenta nolēmumu definējumu vēlas ierakstīt eh, direktīvā, un ja nē, tad kā tas sasauksies vai kā tas sasautas ar eh, Austrijas darba tiesību eh, normām. Un otrs jautājums par sociālajiem partneriem runājot un dialogu ar tiem. Šī sociālā partnerība un dažādi līgumi starp sociālajiem partneriem. Es eh, runājot par sabiedriskajā sektorā strādājošajiem tātad koplīgums, bet eh, komisija šķiet to vēlas pacelt Eiropas līmenī un nevis atstāt dalību valstu līmenī. Mans jautājums varbūt konkrētāk. Ja jums būtu bijis laiks adekvātam un pilnvērtīgam sociālajam direktīvu, eh, sociālajam dialogam un jautājumu uzdota biznesa Europa pārstāvim, uh, Tātad, ja jums būtu bijis laiks, tad kāds būtu bijis šā tiesība akta saturs? Vai strādājošie iegūtu vairāk šāda sociālā dialoga rezultātā? Un vai jūs būtu gatavi, piemēram, ETUC pārstāvu varbūt varētu atbildēt, vai tad šis dokuments būtu savādāks un apmierinošāks vēlties no sociālā viedokļa raugoties. Tātad jūs teicāt, ka laika ierobežojumu dēļ sociālais dialogs nebija tik niansēts, kā jūs to varbūt vēlējāties, bet ja jums būtu bijis laiks, kā tad tas viss izskatītos priekšsēdētājiem? Paldies! Dodu vārdu Trumps kungam. Ak, nē, atvainojas priekšsēdētāju un sevi labo. dodu vārdu Baumas kungam, kas ir Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejas ziņotājs. Un tad došu vārdu ekspertiem. Tā tad, jā, šis jautājums, Baumas kungs, vārds jums lūdzu. Liels paldies, ka devāt man vārdu un uh, līdz ar to var izteikties. Varu piekrist arī Eiropas parlamenta referentam tajā, ka pēdējos mēnešus ir bijušas sarunas starp darba devēja grupu un darba ņēmēja grupu arī komitejā. Esam nonākuši pie, nu, tāda mierīga izlīguma, tā teikt. Mums ir izdevies panākt arī vienošanos par kompromisu tekstu, par ko tiešām liels prieks. Vēlos arī runā, pastāstīt jums par šo kompromisu. Liels vairākums ir to atbalstījis nākamā nedēļa plenāra sesijā. Mēs pilnīgi noteikti par to arī pieņemsim lēmumu. Līdz ar to mūsu kopējā ieņemamā nostāja ir apmēram tāda, kā nu pat izklāsīja Tomas Mans kur šos jautājumus mēs uzskatām ir jārisina caur sarunām ar arotbiedrībām un sociālajiem partneriem tātad arī nacionālā līmenī. Tas jādara. Mēs gan redzam, ka ne visur Eiropā tas ir iespējams, un tāpēc šeit mēs uh, uzsveram nepieciešamību arī pēc papildus komisijas tiesību aktiem šai ziņā. Vēl arī gribēju norādīt, ka da, strādājošā termina kontekstā, domājam, ka vajag ietvert arī tādus, pla, tādus jaunus formu darbinieks kā platformu strādājošos. Mēs uzskatām, ka algoritms, kas iet, var ietekmēt cilvēka darba dzīvi tikpat ļoti kā jebkura veida vadības personas. Un tāpēc mums ir jāpiel, jāraugās uz to, lai, lai pan, noteikti to, ka šie platformā strādājošie nav visi nekādi pašnodarbinātie, bet normāli darba ņēmēji. Ir vajadzīgi šeit skaidri precizējumi, kas attiecas uz apmācību arī mēs uzskatām, ka šai digitalizācijas laikā varbūt nemaz nav jāparedz e, šādas info, informācijas sniegšana, tātad informācijas sniegšanas pienākums e, tik strauji, tas viss ir iespējams elektroniski, varbūt jāpadomā, kāpēc rodas šai jomā problēmas un tam līdzīgi, bet mēs uzskatām, ka MVU gadījumā ir vajadzīgi pēc iespējas elastīgāk noteikumi un norādām uz to, ka, piemēram, koplīgumu gadījumā vai likumu gadījumā ir jāpadara īstenojamās normas īstenojamas. Kas attiec uz darba noteikumiem, mēs iestājāmies par to, lai netiktu noteikti nekāda veida nulles stundu līgumi, Šai procesā mēs arī, protams, sapratām pēkšņi, ka tomēr Vācijā šāda veida darba formas ir iespējams komisijas priekšlikumā. Laimīgā kārtā tas šobrīd tiek noregulēts, un tas ir arī parlamenta pirksts. Mēs uzskatām, vajadzīgs vairāk regulēt arī šo, eh, nu, tādu dežūru darbu laiku un tam līdzīgi. Mēs uzskatām arī, ka ir svarīgi, lai darba uh, lai strādājušie nestabilos darba apstākļos saņem tik, ne tik vien informāciju, lai viņiem ir tiesības ne tikai uz informāciju, bet lai viņiem ir tiesības pāriet arī uz drošāku darba vietu, ja tas ir iespējams. Nu, protams, neiespējamības gadījumā, protams, arī ar likumu to nevar pieprasīt. Un noslēgumā gribu vēl norādīt uz to, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis komisijas priekšlikums, ko mēs pašos pamatos uzskatām par pareizu, tiktu pieņemts vienlaikus uh, ņemot vērā um, sociālo partneru un citu ieguldījumu, jo tas nenoliedzami ir ļoti nozīmīgs. Vai Kornē kungs no komisijas vēlētos izteikties par šeit izskanējušajiem komentāriem. Eh, paldies, priekšsēdētais kundze, paldies eh, ekspertiem un paldies eh, parlamenta deputātiem. Paldies visiem, kur piedalījās šajās diskusijās. Vēlētos iesākumu atgādināt, ka, kā jau šeit izskanēja, šis likumdošanas priekšlikums konkrēti ir radās pēc eh, Eiropas sociālā pilāra pieņemšanas, kas tika apstiprināts pagājušā gada novembrī Luksemburgā. Šis priekšlikums ir kompleksas dabas, un mēs vēlamies uzlabot privātās un personīgi. Pri, privātās un darba dzīves eh, salīdzvarošanu. Tas bija komisijas uzsvars, un eh, daļēji tā ir arī atbildu. Mēs vēlamies nodrošināt adekvātu sociālo aizsardzību pašnodarbinātajiem. Jā, tā ir, un tas arī šeit izskanēja, ka mēs mēģinām tādā veidā uh, kaut kādā veidā atregulēt eh, nesakārtotās lietas, un pēdējos desmit gados statistika rāda, eh, gandrīz puse no visām jaunajām darba vietām ir neatregulētas, ir īsi darba līgumi, ļoti īsi, hiperīsi. Tā tad, eh, jebkurā gadījumā pieaug nabadzīgu strādājošo skaits vai vismaz potenciāli tāda iespēja. Tāpēc komisijas uzsvars bija ņemot vērā darba tirgus elastību un jaunu darba un nodarbinātības veidu rašanos, atbildēt no likumdošanas viedokļa, kā arī mēģināt um, izvairīties no nelabvēlīgiem darba, nelabvēlīgi darba ietvara. Tātad strādājošais, kā tas tiks aizsargāts? Tas ir viens no sasāpējušākajiem jautājumiem, un viens, viena no būtiskākajām nabadzības riska iespējām ir tas, ka nav atrunāts, kas tad ir strādājošais. Tāpēc komisija ir mēģinājusi atrunāt Eiropas Savienības līmenī definējumu vai vismaz formulējumu par um, to, kas ir strādājošais. Šobrīd mēs izmantojam 86. gada tiesas definējumu, kas ir izmantots veselā virknē tiesību aktu. Proti noteikt, vai ekonomiski aktīvs iedzīvotājs, vai tas ir strādājošais, vai brīvprātīgais, vai pašnodarbinātais. Uh, Tā tad ir vesela virkne, kas šis cilvēks var būt strādājot. Bet patiesībā šis formulējums ir savietojams ar dalību valstīs piemēroto un pieņemto formulējumu. Tas nenozīmē, ka dalību valstīm būs pilnībā jāmaina savs darba kodeks. Mēs eh, tātad vēlamies izveidot tādu direktīvu, kura e, dalību valstīs būs transponējama. Ja e, dalību valstī konkrētā definīcija neatbilstīs visiem direktīvas definējumiem, tie varētu būt tātad e, strādājošie uz laiku, apteksnes, platformās strādājošie un tā tālāk, tad jā, tad dalību valstī direktīvu transponējot šie jaunie strādājošie un to definējumi parādīsies. Mēs vē, protams, mēs vēlamies izveidot tādu direktīvu, kura arī nākotnē paredzamo un vēl neizveidojušamos un neparedzamu darba formu iespējas arī iekļaut, piemēram, platformu. Arī nākotnē paredzamo un vēl neizveidojušamos un neparedzamu darba formu iespējas arī iekļaut, piemēram, platformu platforma darbs. Mēs vēlamies definēt šos platformā strādājušos, bet mēs jau nezinām, kas notiks nākotnē. Vesela virkne platforma darbs. Mēs vēlamies definēt šos platformā strādājušos, bet mēs jau nezinām, kas notiks nākotnē. Vesela virkne balstam sociālo partneru lomu. Un tiešām ļoti žēl, ka Eiropas līmenī nebija iespējams uh, tāda dziļāka saziņa ar sociālajiem partneriem, jo laika termiņi, kas ir atrunāti Eiropas, eh, katrā ziņā sarunu um, rezultātā, sarunu rezultātam tas par labu nenāca, ka uh, bija tik ļoti īs laiks, un komisija ļoti labi saprot, ka uh, darba tirgus, kas ir tik ātri mainošs, mālo kopsaucēju, kuru pēc tam dalību valsts transponējot savos likumos varēs tālāk attīstīt. Līdz ar to komisijas piedāvātais formulējums, piemēram, adekvāts periods, mēs izvēlējāmies šo vārdkopu tieši tāpēc, ka piedāvā veselu virkni tiesību. Pirmais Visiem strādājošajiem ir tiesības plaši runājot, zināt par saviem darba noteikumiem, un mēs uzskatām, ka tas ir pamatnoteikums, tātad eh, neviens nevar uzsākt darba paši runājot, zināt par saviem darba noteikumiem, un mēs uzskatām, ka tas ir pamatnoteikums, tātad eh, neviens nevar uzsākt darba, šie, kādi ir šie darba noteikumi. Trešajā nodaļā mēs runājam par jaunām materiālajām tiesībām, piemēram, tiek ienes, jo šāda attīstība darba tirgu ir novērojama pietiekami nesen. Tāpēc komisija arī vēlējās to visu atregulēt un mūsu pamadu. Tāpēc eh, mēs vēlējāmies eh, sociālajiem partneriem dot iespēju piekrist modificētām darba tiesībām, kurā āte jādefinē. Nav jādefinē tas ļoti plaši, bet um, tendence ir, ka Un eh, nav jau tā, ka nākotnē arī divpusēja darba līguma forma būs vienīgā, tāpēc mēs vēlējāmies šos aizsargāt tikai un vienīgi no atlaišanas. Mēs vēlamies piedāvāt pamat noteikums, un tieši 17. punktā mēs eh, rēdējais temats, kam vēlējos pieskarties taisnība, ka eh, darba, ka darba vēlamies, lai, piemēram, ja strādājošais vēlas stabilāku darba formu, darba līguma saistības kļūst ar vien fleksiblākas un elastīgākas, un mēs mēlam, vēlamies to arī šeit iekļaut. Ceram uz turpmāk šā sasaukuma ietvaros, un, protams, kad ar šo komiteju īpaši mēs sadarbosimies un sadarbosimies īpaši cieši, lai runātu. Thank you, Mr. Pokīs. Jūs paši varat izvēlēties, kādā secībā vēlties uzstāties, lūdzu. Paldies! Bet šai priekšlikumā atsauc ir uz diviem nolēmumiem. Viens Eiropas kopienu tiesā tika pieņemts 8, 88. gadā, un tas attiec uz pa, personu brīvu pārvietošanos, darba ņēmēju brīvu pārvietošanos. Manuprāt, tā ir pilnīgi cita joma. Mēs šobrīd runājam par kontraktu tiesībām, jeb līguma tiesībām un nevis darba ņēmēju pārtiecas. Uz attiec, attiecās uz attiecībām starp Vācijas e, mūķeni un ordeni, kurā viņa darbojas. Man liekas, tas nav īpaši tāds, nu, aktuāls gadījums šā gadījumā un nevar kalpot par pamatu uh, tam, lai mēs radītu vienu kopīgu definīciju par to, kas ir strādājošais. Ir simtiem dažādu tiesas nolēmumu, kur šīs definīcijas tiek koriģētas. Ir tajās valstīs, ko mēs, eh, kur tas ir bijis, mēs zinām, kas, piemēram, notiek attiecībā ar žurnālistiem, reklāmas pārstāvēm, apdrošināšanas aģentiem, pašnodarbinātājiem, IT darbiniekiem un tam līdzīgi. Kā par strādājošo statusu. Un tagad, ja tiek radīta jauna definīcija, uh, Mm, tad, manuprāt, radīsies ļoti daudz juridisku neskaidrību un problēmu šīs definīcijas piemērošanā praksē. Paldies! Lielas paldies! Sarunām par to, kā atsvaidzināt informāciju, kas būtu sniedzama darba ņēmējiem, un es minēju vairākus piemērus, kas varētu šajā gadījumā tikt uzlabot, atsvaidzināts. Es domāju, ka to ir vērts izskatīt. Uh, Un turklāt, eh, nu, vajadzētu šos priekšlikumus ļoti skaidrā valodā formulēt. Manuprāt, mūsēja tāda ir. Tādājošie arī būs tāds sarežģīts jautājums, ko vēlējos uzsvērt mm, savā sevis teiktajā ir tas, ka mūs pārsteidz komisijas priekšlikums, jo tas aptvēra, kā jau es arī minēju, vairāk kārt augsti kvalificētus, augsti apmaksātus darba ņēmējus ar, arī ir aktuāli. Zinu, ka dažās valstīs šie darba tirgi ir atšķirīgi, piemēram, nezinu, trūks darba ņēmēju aprūpas namos un tam līdzīgi, bet citās darba valsts, da, dalībvalstīs savukārt, piemēram, šādi aprūpas darbinieki nebūtu nav, tādi, tādi nu, nes, tās nav nestabils darba vietas, atkarīgs no dalību valsts. Bet katrā ziņā šeit te tagad teikumi, ka, piemēram, fiksēt darba laika mm, līgumi var tikt slēgti tikai kaut kādu konkrētu reižu skaitu, un tas parādās dalību valstu tiesību aktos. Tas ir tāds noteikumu kop, kopums, par ko vienojušās puses savā starpā. Tātad, ja komisija kaut ko vēlējies mainīt, tā varēja arī prasīt mūsu piekrišanu, ar mums runāties, bet tagad mūsu tas vienkārši vešanā mēs realitātē konstatējam, ka tas pārsvarā tomēr tikai viens mēnesis. Es atvainojos, mums pat kā sociālajiem partneriem grūti pieņemt šādu vienu mēnesi. Tālāk par definīciju. Havie Lopes kungs vēl ir klāt, jā? Pastāv atšķirība. Nu, vienās, ka tam vajadzētu, tam vajadzētu tik definētam nacionālā līmenī. Var dot jums piemēru savai valstī Dānijai. Mums nu pat patika panākt vienošanās kas attiecas, piemēram, uz platformu un tiek noteikti noteikumi par to, kas tiek šajā platformā uzskatām par strādājošiem, kas par e, darba ņēm, eh, par pašnodarbinātājiem. Un to visu, tad mēs nevaram to visu tā paslaucīt zem paklāja vai liktam notiktēs kulisēm eh, vai vienkārši skatīties, ka normas tiek pārņemtas no ticām direktīvām. Citādi situācija tikai pasliktināsies un nevarēs nodrošināt šīs situācijas pielāgošanu tie darba tirgus aktualitātē, ko mēs nezinām, kāds tas izskatīsies nākotnē. Vēl viena lieta, ko jūs minējāt Dalība nevarēs nodrošināt šīs situācijas pielāgošanu tie darba tirgus aktualitātē, ko mēs nezinām, kāds tas izskatīsies nākotnē. Vēl viena lieta, ko jūs minējāt, dalība valstu spēja, piemēram, noteikt iz, izņēmumus at, kaut kādiem eh, strādājošo tipiem. Uh, Nu, ir taču arī refit ziņojums, kur teikts, ka pastāv zināmas problēmas atsevišķās dalībvalstīs. Nu, tad tādā gadījumā mēs gribētu, lai komisijas priekšlikuma komisija arī vērstos pie šīm dalībvalstīm un lūgtu šos trūkumus novērst. Jo darba tirgus attīstās, būs ar viena jaunas tādas nepilna laika un pagaida darba formas. Uh, un mums ir jāraugās uz to, lai Eiropas līmenī mēs šos noteikumus nepadarītu pārāk striktus un tādējādi šāds darba veidu veidošanās izslēgt, bet tāpat laikā domāt arī par to, kā loģiski normas pietei, piemērot. Tad ir vajadzīgs Eiropas process, jā, bet tad, kad ir noteikti šī direktīva, tad viss, tad pēc tam to vairs mainīt nevar, un tā arī ir problēma, ar ko šobrīd sastopamies. Šķiet, ka tas nu viss no manas puses. Paldies! Nu, te mūsu galvenā doma, protams, ir tāda, ka mēs uzskatām, ka ar aptvērumu šis darbs te tiek jau ietverts. Platformu strādājošie ir jā. Svarīgi to atcerēties. Nedrīkst to aizliegt. Darba devējs nedrīkst aizliegt darba. Tiku šādā veidā, protams, nu, arī diemžēl jums ir nepieciešama vairāk darba līgumi. Un tad, par, lai tiktu pieļauta iespēja sociālam dialogam, koplīgumam, attiecīgajos piemērotajos līmeņos, kas varētu būt atšķirīgi tādiem eh, templēts veidlapām, kas tiek minēti. Nu, varbūt, ka sociālajie partneri varētu izstrādāt šāda veida, eh, nu, veid, tādas standarta. Nu, protams, būtu arī ļoti liederīgi, ja šāda veida, piemēram, darba līguma formas, eh, jeb, nu, uh, tādi standarti, piemēram, tik piedāvāt visās ES valodās, kas atbildīgi, un, kam ir šīs atbildības un pienākumu, un tāpēc, mūsuprāt, ir svarīgi šeit noteikti arī atšķel par nu, šis jautājums, ko pieminēja Nils, par ko mēs varētu šīs sarunas vest. No daļlaikus fiksēt laiku un tam līdzīgi, nē. Pirmām kārtām Eh, jādod darba ņēmējam informāciju, mums ir, turbūt, ir desmit stundu eh, līgums, un viņš vēlas vairāk stundu. Mūsuprāt, šeit bija izteikt vēl kādus jautājumus. Enrika vaicāja pēc vārda. Šeit bija izteikt vēl kādus jautājumus. Enrika vaicāja pēc vārda. Nu, tā kā jūs priekšādātāji pati runājat Cervantesa valodā, un es esmu vienīgais ēnu, refer un esat vienīgā ēnu referents šeit, es esmu uh, spānis no sociāldemokrāta grupas, es arī runāšu spāņu valodā. Šis koncepcijas, kas šeit tika minētas.